jūs varētu savu pirmo vizīti no parlamenta puses tieši veikt pie Timošenko kundzes, kas atrodas apcietinājumā. Paldies! Nu, tagad ir komisijas un padomas paziņojums par Dānijas prezidentūras programmu. Līdz ar to sirsnīgi sveicu un mūsu bijušo kolēģi Toningu Šmitas kundze lūdzu. Ministra prezidents Konzu. Nu, tagad lūdzu, jūs varat pastāstīt par Dānijas prezidentūru, tad Toninga Šmitas kundze lūdzu. Mr. President of the Euro